to milzīgo darbu, ko veica un veiks vēlēšanu uzraudzības misijas. Paldies visiem, kuri ir piedalījušies šajā darbā, paldies par šīm debatēm. Esmu pārliecināta, ka tas ļaus mums strādāt tālāk un tomēr palīdzēt Gabonai. Paldies!